Bonjour à tous! Labdien visi! Es uh, atsākšu sanāksmi lūdzot visus ierasties zālē un apsēsties pēc iespējas klusāk. Es saņēmu no sociālistu grupas nomināciju sarakstu komisijām un parlamentārajām delegācijām. Nomināciju saraksts parādīsies šīs sanāksmes protokolā. Ja nav iebildumu, pret, ja nebūs iebildumu pret šīm nominācijām, tās tiks pieņemtas. Nākamā daļa IMCO un EKON komitejas ir iesniegušas savu korģējošo tekstu parlamenta tekstam. EKON komitejas tekstu pavada deklarācijas. Šo korģējošo tekstu var izlasīt. Um, Uh, parlamenta tīmekļa vietnē uh, sesijas uh, tiešā translācijā saskaņā ar 216. reglamenta pantu 4. punktu, korģējoši teksts un deklarācijas tiks pieņemtas, ja 24 stundu laikā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti neiesniegs uh, protestu rakstiskā veidā. Es uh, jūs uh, informēju par to, ka Lamberta kunga iesniegtais ziņojums nav saņēmis nevienu protesta izpausmi un līdz ar to tiek pieņemts. Mēs turpināsim ar DOTS ar balsošanu, proti DOTS kundzes ziņojumu par ilgtermiņa plāna izveidi mencu krājumiem un ar šo krājumu zvejniecību. Balsosim personālo balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Tomēr turpinām balsot. Tagad beidzam gan, un ziņojums ir pieņemts. Mēs ejam tālāk uh, saskaņā ar uh, pa, vienkāršoto procedūru Cecilas Virkstroms ziņojums pieprasījums atcelt Jacek Olgert Kurski deputāta imunitāti. Personālis balsojums par pret atturas pieņemts. Mēs ejam tālāk. Uh, viena un tā pati procedūra. Uh, Stojanova kunga ziņojums pieprasījums atcelt Malgožāta Handžlika deputāta imunitāti par, pret, atturas pieņemts. Ejam tālāk. Evas Lichtenbergas ziņojums pieprasījums atcelt Aleksandra Alvāra deputāta imunitāti. Balsojam, sākam balsot par, pret, atturas pieņemts. Nākamais ziņojums ir Garčes Ramona kunga ziņojums par jaunu programmu attiecībā uz Eiropas patērētājas sardzības politiku personālas balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Nākamais ziņojums ir Zvifka kunga ziņojums par juridisko palīdzību civilietās un komerclietās pārobežu strīdu gadījumām. S mēs uh, Sākam balsot par, pret, atturas pieņemts. Ieteikums otram lasējumam - muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana. Kreitsmana kunga ieteikums. Uh, uh, neviens nav protestējis pret šo procedūru, līdz ar to uh, ieteikums tiek pieņemts. Tagad Uh, zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētā pārtika un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtika. Ieteikums otrajam lasējumam uh, Frederika Rīs uh, ieteikums, sestais uh, grozījums tika atsaukts. Mēs sākam balsot par pirmo grozījumu ar personālo balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais bal grozējums ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozējums - personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums ar personālo balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un otrais grozījums - personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Neviens grozījums netika pieņemts, līdz ar to padomes pozīcija tiek apstiprināta apsveikumi Rīskundzei. Tagad darba kārtības ietveros skatīsim Moren Šartjēras kundzes ziņojumu par drošības veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam. 38. grozījums par. Pret atturas pieņemts. Tagad eh, par grozīto priekšlikumu par, pret, atturas pieņemts. Normatīva rezolūcija ar personāla balsojumu par. Mēs beidzam balsot un uh, ir pieņemts. Tagad skatīsim Dienas Daudzes kundze ziņojumu par ilgtermiņa plānu izveidi mencu krājumiem un aršā krājumu zvejniecībai. Um, mēs izskatām uh, priekšlikumu regulai. Mums ir 19 grozījumi no pešu komitejas. Kas ir par? Kas ir pret? Nav īsti skaidrs. Uh, balsosim personālo balsojumu. Tātad par 19 uh, pešu komitejas grozījumiem blokā sākam balsot. čehu valodā arī ir iespējams saņemt balsojumu, saņemt tulkojumu. Ir pieņemts septietais grozījums par, pret, atturas pieņemts, septiņpadsmitais grozījums. Mēs uh, pārbaudīsim, mēs pārbaudīsim septīto grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Uh, paceliet rokas, lūdzu, par, pret, atturas, noraidīts. Tagad par grozīto priekšlikumu. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi. 17. grozījumu pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Kā jūs gribējāt. Tagad par grozīto priekšlikumu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad par uh, eh, normatīvu rezolūciju, nom, personāla balsojumu par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Tagad Jakolino kunga starposma ziņojums par organizēto noziedzību, korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Mēs sāksim ar trešo paragrafu ordinālajā tekstā, trijās daļās par pirmo daļu par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Tagad septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par. Jūs septīto vēlaties pārbaudīt? Labi, sākam balsot par septīto. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts, bet nebija īstas skaidrības. Ar personālo balsojumu Balsosim par astoto grozījumu. Sākam, sākam balsot kontrolei. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 19. Uh, punkts par, pret, atturas, noraidīts. 21. punkts, 4. grozējums par, pret Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Tagad sākotnējā tekstā mums ir 33. Eh, eh, punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Tagad ar personāla balsojumu par otro daļu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa arī ar personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 43. Eh, punkts ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 53. punkts, pirmais grozējums par, pret, atturas pieņemts. Punkts 55 divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 58. punkts, sākotnēs teksts par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozējums par pret atturas noraidīts. 62. Uh, grozījums ar personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. punkts, sākotnējais teksts, vairākās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas pieņemts, 70. punkts, sākotnējais teksts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 80. punkts, sākotnēs teksts divās daļās, pirmā daļa ar personālo balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ar personālo balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Punkts 81 eh, vairākās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 93 divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Punkts 96 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Varam, varam pārbaudīt. Man liekas, ka bija skaidrs, bet nu labi. Par otro daļu 96. punkts. Sākam balsot. 96. punkts. Ir pieņemts. Noraidīts, noraidīts. Labojas priekšsēdētāja. 98. Trijās daļās pirmā daļa pār. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa pār pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 99. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 101. Ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 106. Atvainojiet, saka priekšsādātāja, 6, grozījums 6 par, pret, nav skaidrs. Pārbaudīsim, sesto grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ejam tālāk, 106, sākotnējais teksts ar personālo balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 107 par pret atturas noraidīts. 108 divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 112 ar personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 124 par, pret pret atturas noraidīts. 126 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņems. Otrā daļa par pret atturas pieņems. 100, ne, mēs pārbaudīsim 126. punktu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 127 ar personālo balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 128 ar personālo balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pēc 128. grozījums 2 par, pret, atturas, noraidīts. 129. sākotnēs teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Nu, beidzam balsot. Pieņemts. 130. sākotnēs teksts par, pret pret atturas noraidīts. 133 par pret atturas pieņemts. 135 par pret atturas pieņemts. 139 ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 140 par pret, atturas, pieņemts. 141 ar personālo balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 144 par, pret, atturas pieņemts. Tagad trešais pārskatīties grozējums par, pret, atturas atturas pieņemts. Vēlaties pārbaudīt? Labi, mēs pārbaudīsim trešo pārskatīto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad um, apsvērums P ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums BH divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts otrā daļa. Ceļam rokas par pret. Atturas pieņemts. Apsvērums BK divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, nav skaidrs. Pārbaudīsim. Otro daļu apsvērumā BK sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums BL divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, apsvērums BP ar personālo balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Par visu rezolūcijas priekšlikumu par, pret, atturas ir pieņemts. Ja Kolino kungs vēlas izteikties, eh, referents, lūdzu. Jakolino kungs. Monsieur Jacolino, vous avez la parole. Jakolino kungs, lūdzu. Režija, pusē sur le bouton, ça ne marche pas. Režija, kaut kas nav kārtībā ar mikrofonu, bet izmantojot taču kaimiņu mikrofonu. Ah, voilà. Oh, finalmente. Volevo ringraziare. Mhm. Paldies! Gribu teikt paldies visiem, kas komitejā par organizēto noziedzību padarīja šo ziņojumu iespējamu. Mēs saņēmām arī lielu atbalstu no visām politiskajām grupām, un ļoti svarīgi ir, lai mēs varētu tagad pieņemt tādas politiskās ieceres vai plānus, kas dalību valstīs tagad būs jāīsteno. Oktobrī tiks pieņemts galīgais ziņojuma variants un Eiropas valstīm ir jāturpina sadarboties šajā jomā. Paldies visiem, kas balsoja par. Paldies! Un tagad Līdz 12.30 ir pārtraukums balsošanā.